Good morning, everybody. We were waiting for. Uh, Labrīt. Mēs gaidījām uh, referenti pirmajam jautājumam, bet tā kā viņa nav ieradusies, vai mēs varētu sākt. Uh, pirmais priekšsēdētāja paziņojums. Mēs vakar saņēmām prezidenta Šulca vēstuli par pagājušajā 12. decembra priekšsēdētāju konferences lēmumu, un vēstule ir izplatīta visiem Libe eh, dalībniekiem pa elektronisko pastu, un eh, nav šķēršļu komitejai pieņemt lēmumu. Uh, uh, Un, ja komiteja pieņem šādu lēmumu, tad būtu iespējams uh, sarīkot sesiju tādā veidā, lai neapdraudētu eh, uh, eh, uh, Snowdena drošību, vai arī, ja ne, tad ierakstīts video ieraksts būtu pieņemams. Tātad tik daudz par Edvarda Snowdena piedalīšanos. Uh, atbilstoši priekšsēdētāju konferences lēmumiem, un koordinātori šodien tiks aicināti izteikt savu nostāju rakstiski. Tāds bija paziņojums, un tad mēs sāksim ar Fajona kundzes ziņojumu. Tātad par trešajām valstīm, kuru uh, pilsoņi šķērso ārējās robežas. Mēs dzirdēsim eh, komisijas pārstāvja uzstāšanos un tad eh, referente pati runās komisija. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji un labrīt. Es varēšu runāt ļoti īsi, jo komisijas priekšlikums, kas paredz Moldovas republikas eh, pilsoņu iekļaušanu bezvīzu sarakstā ir loģisks rezultāts vīzu liberalizācijas dialogam, kas eh, sākās 2010. gadā ar Moldovas republiku, un dialogs ir eh, klasisks dialogs tādā nozīmē, ka tika skatīts darbības plāns, kas sastāv no četrām daļām, kā jūs zināt. Un tātad pirmais bloks par dokumentu drošību un biometriku, otrais par nelegālo migrāciju un atpakaļ uzņemšanu, trešais bloks par eh, sabiedrisko kārtību un drošību un ceturtais par ārējām attiecībām un pamatiesībām. Komisija vienmēr e, strādā šādā veidā visos dialogos par vīzu liberalizāciju un e, Moldovas gadījumā e, arī tiek gatavotas atskaitas par sasniegto. Piecas šādas atskaitas jau ir pieņemtas un mums arī ir noteikti E, kritērija e, rīcības plāna otrajam posmam, e, kur ir noteikts, kādi noteikumi Moldovā jāievēro, ja viņi vēlas panākt bezvīzu režīmu. Un ir vēl viens priekšlikums, ko tagad skata padomē un parlamentā par komisijas priekšlikumu 16 valstu iekļaušanai bez vīzu eh, sarakstā. Tātad šis ir parastais regulas 539 eh, pārskata rezultātā radies dokuments, un es ceru, ka trīs būs trialogi par šo jautājumu. Tātad vīzu liberalizācijas dialogs ar Moldovu eh, virzās uz priekšu veiksmīgi, un tāpēc mums arī ir sagatavoti šie dokumenti, un novembrī tika pieņemta e, piektā atskaita komisijā, un komisija secināja šajā atskaitē, ka e, ir e, progress attiecībās ar Moldovu, tāpēc mēs esam ieteikuši tagad Moldovas iekļaušanu bezvīzu sarakstā, bet šis noteikums attiecas tikai uz biometrisko pasu turētājiem. Un e, šis e, priekšlikums ir jāskata arī kontekstā ar Viļņas e, samitu, jo komisija vēlējās dot stingru politisku signālu. Kā jūs zināt, Viļņas samits bija sarežģīts Tātad mēs gribējām dot eh, stingru politisku eh, signālu, ka komisija pilda apņemšanos, un tad, kad kritēriji tiek, tiks eh, izpildīti, mēs iekļausim valsti bezvīzu sarakstā. Komisija tagad ir izmantojusi savas iniciatīvas tiesības, ir sagatavots šis priekšlikums, un tagad arī padomē un parlamentam ir laiks uzņemties atbildību Mēs gribētu, lai šis priešlikums eh, tiktu ātri eh, pieņemts, lai parādītu, ka Eiropas Savienība eh, pilda savus apņemšanās un tā tad ceram, ka šo dokumentu varēs pabeigt šajā parlamenta likumdošanas periodā. Padomē pagājušā nedēļā vīzu darba grupā pirmo reizi tika skatīts šis dokuments un rīt eh, padome turpina strādāt. Izskatās, ka padomē mēs varēsim eh, pieņemt kopīgu eh, nostāju, un tad varēs sākties trialogi nākamajā gadā. Protams, ir bijušas sarunas par ies, iespējamo ļaunprātīgo izmantošanu bezvīzu režīmu gadījumā. Mēs zinām, kas notika Rietumu Balkānu valstīs pēc vīzu liberalizācijas. Janvārī stāsies spēkā vīzu apturēšanas mehānisms, eh, kas nodrošina, ka ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā šis atbrīvojums no vīzām var tikt eh, apturēts. Un noteikumi attiecas uz uh, biometrisko pasu turētājiem, un mums ir mehānisms ļaunprātīgas izmantošanas gadījumam. Tātad šeit būtu jābūt iespējai ātri vienoties par šo dokumentu, un tas arī pagaidām ir viss. Paldies! Paldies! Tagad es došu vārdu referentei. Paldies un paldies komisijai. Uh, Paldies komisijai par šo ziņojumu un eh, par informāciju, kas notiek padomē. Es eh, priecājos par iespēju gatavot šo ziņojumu par bezvīzu režīmu ar Moldovu, īpaši ņemot vērā eh, to, ka mēs jau strādājam pie bezvīzu režīma ar piecām Balkānu, Rietumbalkānu valstīm Tāpēc ir svarīgi arī dot stingru politisku signālu Moldovai, ņemot vērā Viļņas samitu e, kontekstu. E, Moldova ir valsts, kas vēlas savu nākotni saistīt ar Eiropu, ar Eiropas brīvību, un jau trīs gadus Moldova gatavo, e, gatavojas šai bezvīzu režīma ieviešanai. Pārvietošanās brīvība ir Eiropas pamatvērtība un daļa no eh, cilvēka pamatiesībām. Un eh, tā ir svarīga arī ekonomiskai darbībai un kontaktiem starp cilvēkiem. Es ceru, ka mēs varēsim eh, šīs sarunas noslēgt un pabeigt šo dokumentu pavasara sākumā vai līdz šī parlamenta mandāta beigām. Es ceru uz labu sadarbību ar līdz referentiem arī ar parlamentu un padomi. Es tagad neskatīšu eh, detaļas tālāk, jo 9. janvārī Libe komitejā skatīšu šo ziņojumu. Un, ja viss būs veiksmīgi, tad es ceru, ka februārī būs balsojums. Es eh, tiešām gribētu turpināt bezvīzu režīmu attīstību ar kaimiņiem un e, veicinātu e, cilvēku pārvietošanos. Tātad mans mērķis un man apņemšanās ir pēc iespējas ātrāk pabeigt šo dokumentu, ņemot vērā, e, kā Moldovas republika izpilda vajadzīgos kritērijas par drošības noteikumu, kas stājas spēkā janvārī un par apturēšanas mehānismu. Eh, no vienas puses ir eh, svarīgi, ka mums ir šis mehānisms, bet es ceru, ka to nevajadzēs lietot, jo eh, Rietumu Balkānu valstīm tās, tas būs liels solis atpakaļ, ja mēs šo mehānismu pielietosim pat, ja vīzu apturēšanai būs īslaicīgs raksturs mēs redzam, ka patvērumu meklētāju skaits samazinās, tātad uztraukumam nav pamata uh, un nu, valdības arī sadarbojas, lai veicinātu integrāciju. Paldies! Vai kāds vēlas runāt no kolēģiem? Lūdzu! Jautājums par uh, šo ļaunprātīgo izmantošanu Eh, ja tas attiecas uz valstīm, kur IKP uz iedzīvotājiem eh, ir atšķirīgs no Eiropas, Eiropas Savienības, tad eh, pārāsti ir, ir diezgan bieži šādi gadījumi. Vai ir pētījumi par to, cik bieži bezvīz režīms tiek ļaunprātīgi izmantots. Un vai bez vīzām vispār ir iespējams šādu bezvīz režīmā izdarīt šādu e, vērtējumu? Paldies! Es gribētu apsveikt šo iniciatīvu no komisijas, un parlaments jau vairākas reizes ir izteicis gatavību šādam bezvīzu režīmam ar eh, Moldovas republiku. Un es eh, ticu, ka tas eh, veicinās labāku sadarbību starp Moldovas valdību un Eiropas komisiju, jo es domāju, ka ir svarīgi pārliecināt visus tos, kas šaubās un eh, domā par apdraudējumiem, kā šajā gadījumā tā nebūs. Jaunā likumdošana stāsies spēkā, un tas nozīmē, ka arī būs labāka sadarbība starp komisiju un komisiju jebkuras trešās valsts valdību. ar kuru ir šāda vīzu liberalizācija, un e, tie, kas jau gribēja atstāt savus izcelsmes valstis, jau ir to darījuši, un ja mēs apskatām tagad e, šo valstu iedzīvotāju sastāvu, tad mēs e, to redzam. Un arī e, būs e, daļai iedzīvotāji vēl jāsaņem biometriskās pāses, kas arī nav viegli. Tātad es domāju, ka Moldovas pilsoņiem un arī Eiropas pilsoņiem nāks par labu šis bezvīzu režīms. Paldies, Vēbers kundze! Vai referenti vēlas papildināt? Ja nē, tad mēs esam pabeiguši šo punktu darba kārtībā un atgriežamies pie pirmā punkta. Gomez, and... Pamat līgums par partneru uh, sadarbību starp Eiropas kopienu un Indonēziju atpakaļ uzņemšanas jautājumos. Tā tad ir faktiski divi atpakaļ uzņemšanas līgumi viens ar Indonēziju, otrs ar vairākām Centrālamerikas valstīm, un es tagad došu vārdu e, komisijai, padomei, un tad e, došu vēlreiz vārdu referentei komisija. Vai šeit klātesošo vidū ir kāds komisijas pārstāvis, lūdzu? Jā, priekšsēdētāji, paldies un labrīt visiem. Šajā konkrētajā gadījumā, ja drīkstu, es labprāt dotu vispirms vārdu prezidentūrai, lai tā atskaitītos par diskusijām, kas ir notikušas padomē par šo konkrēto dokumentu. Vai tas būtu iespējams? Priekšsēdētāji, nu tad es došu vārdu padomē, vai jūs vēlaties izteikties? Thank you, Madam Chair. Paldies priekšsēdētāji un labrīt visiem! Es gribētu pateikties parlamentam par to, ka tas ir iekļauts darba kārtībā šos divus nolīgumus bez lielas kavēšanās, un mēs patiešām to augstu vērtējam. Es, ja man ir jāizklāsta. Uh, šo nolīgumu būtību, es labāk koncentrēšos uz uh, šiem um, mulsinošajiem, um, mulsinošajām viedokļu nesakritībām padomē. Kā jau jūs varbūt zināt, nolīgumi aptver virkni dažādu jautājumu, un viens no tiem ir atpakaļ uzņemšana. Tāpēc mēs esam šeit un Un atpakaļ uzņemšanas jautājums ir eh, viena no jomām, kurai padome pievērš ļoti lielu uzmanību, un tā kā abos nolīgumos ir atpakaļ uzņemšanas klauzulas, tad uh, tie nav vienkārši sadarbības līgumi ar atsevišķām valstīm, bet tie ietver sevi arī atpakaļ uzņemšanas pienākumu, kas jau ir juridisks pienākums. Mums nācās izmantot atšķirīgu tiesisko pamatu, lai iekļautu šos eh, readmisijas punktus. Un tā kā te runa par 79. punktu, mums vajadzēja izmantot arī atšķirīgu pieņemšanas procedūru padomē. Līdz ar to bija viena procedūra atsevišķā juridiskā noteikuma pieņemšanai par readmisiju, jeb atpakaļ uzņemšanu, un cita procedūra pārējo noteikumu pieņemšanai. Tomēr, jebkurā gadījumā, pat tad, ja iekšēji mums bija divas procedūras eh, šiem punktiem, tomēr ir eh, vienoti dokumenti, viens dokuments eh, nolīgums ar Indonēziju un viens ar citām valstīm, un mēs lūdzam parlamentu apstiprināt katru no šiem nolīgumiem. Mēs patiešām ceram, ka parlaments tos apstiprinās, jo, kā jau es sacīju, šie dokumenti uzlabos mūsu sadarbību ar attiecīgajām valstīm un palīdzēs arī Eiropas Savienības dalību valstīm panākt progresu atpakaļ uzņemšanas jomā. Paldies, un ja jums ir kādi jautājumi, padoms juridiskais dienests ir gatavs uz tiem atbildēt. Paldies, tagad vārds komisijai. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, tikai papildinot, vēlos paskaidrot šo nodalījumu, kad 79. pāns tika nodalīts no pārējā nolīguma. Satura ziņā jāteic, ka Eiropas Savienības politika paredz migrācijas jautājums un atpakaļ uzņemšanu, jo īpaši integrēt Eiropas Savienības ārējās attiecībās, un viens no veidiem, kā to darīt, ir iekļaut šādas klauzulas ietvarlīgumos eh, tādos kā šie. Cits veids ir darīt to partnerības un sadarbības ceļā, tāpat eh, ir arī tieslietu un iekšlietu uh, sadaļa, kas arī iekļauj migrācijas pantus un uh, atpakaļ uzņemšanas pantus, bet, uh, ja mēs runājam par šo konkrēto noteikumu, tā saturs ir uh, ierobežots, tas nav salīdzināms ar pilnīgu atpakaļ uzņemšanas nolīgumu, Šī klauzula vienkārši apliecina parastus starptautiskus eh, noteikumus, eh, proti dalību valstīm vajadzētu atpakaļ uzņemt savus valsts piedarīgos, un šis noteikums pārēdz, ka līguma parakstītājiem vajadzētu atpakaļ uzņemt eh, savus pilsoņus bez liekas kavēšanās un bez nevajadzīgām formalitātēm. Uh, Tāds arī ir saturs šim punktam un būtībā arī padomas lēmumam. Paldies, Gomes skundze! Paldies, priekšsēdētāji! Arī es šobrīd esmu atbildīga par šo jautājumu AFET komitejā, kur tiek skatīts parlamenta ziņojums ar kuru tiks eh, dota zaļā gaisma visaptverošam partnerības un sadarbības līgumam, ko jau pieminēja padoma un komisija. Un patiešām šajā ietver nolīgumā ir 34. pāns, kas rada tiesisko pamatu atpakaļ uzņemšanas nolīgumam. Manuprāt, tā ir patiešām būtiska vienošanās, jo vispārīgi runājot, un runājot arī konkrēti par šo readmisijas, jeb atpakaļ uzņemšanas vienošanos, jo tā ir pirmā reize, kad mēs eh, vienojamies ar Indonēzijas, ar Indonēziju, kas ir viena no lielākajām Āzijas valstīm, viena no apdzīvotākajām valstīm pasaulē. valsts, kurai ir ļoti spēcīgas saites ar Eiropu. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka Indonēzija bija Nīderlandes eh, kolonija, un tā ir saiknes arī ar manu dzimto zemi Portugāli. Indonēzijā dzīvo vairāk nekā 250 miljonu cilvēku. Uh, Tātad tā ir viena no apdzīvotākajām valstīm pasaulē. Tajā ir demokrātiska valsts pārvalde, un valsts mēģina pildīt savas starptautiskās apņemšanās eh, cilvēktiesību jomā. Tā ir arī tranzīta valsts migrantiem. Tādiem, kas eh, bēg no dažādiem konfliktiem Dienvidu Austrumāzijā, Viņi dodas cauri Indonēzijai uz Austrāliju. Protams, valstī ir sava specifika, tā sastāv no 17 tūkstošiem salu, tur ir daudz laivu, daudz nabadzīgo cilvēku, un, uh, ir vajadzīgas lielas prasmes uh, navigācijā pa šo reģionu, un ir jālieto visi iespējamie tīkli, lai nogādātu cilvēkus no vienas pasaules daļas citā. Indonēzija ir arī ļoti kosmopolītiska valsts, ne tikai geogrāfijas, bet arī vēstures dēļ. Indonēzijā dzīvo ekonomiski svarīga ķīniešu kopiena, kas tur jau ir atradusies gadsimtiem ilgi, un daudzi no viņiem, kad Indonēzija uh, atguva neatkarību, ir saglabājuši savu mm, pilsonību, citi atkal ir ieguvuši dubultu pilsonību, un ir arī Indonēzijas pilsoņi. Šī valsts ir ļoti būtiska pasaules migrācijas plūsmās, un ANO darbojas šajā reģionā sniedz atbalstu un mēģina nodalīt nelegālos migrantus no bēgļiem un patvērumu meklētājiem. Es sacītu, ka šī atpakaļ uzņemšanas vienošanās ir nozīmīga gan Eiropas Savienībai, gan Indonēzijai, un patiešām partnerības un sadarbības līguma 34. pāns – pārēdz eh, Eiropas, un in, Eiropas Savienības un Indonēzijas pilsoņu atpakaļ uzņemšanu, tāpat arī bezvalstnieku atpakaļ uzņemšanas regulējumu. Un eh, es domāju, ka šī vienošanās atvieglos cilvēku pārvietošanos vienlaikus kalpojot par būtisku instrumentu Eiropas Savienībai, lai kontrolētu šo kustību. Parlaments, sniedzot savu apstiprinājumu, uzraudzīs īstenošanu. Galvenā loma, protams, būs komisijai, bet es domāju, ka parlaments eh, arī nevarēs no tā izvairīties. Uh, Ir vienošanās arī par cilvēku tiesību dialogu ar Indonēziju, par ko tiek runāts. Un uh, būs nepieciešams arī turpmāk runāt par uh, migrācijas jautājumiem. Es varu tikai ierosināt, lai parlaments patiešām apstiprina šo vienošanos, taču es gribētu, lai komisija un padome apstiprina, ka viņu izpratnē šis punkts ietver arī trešo valstu piedarīgos, proti personas ar vīzu. Paldies! Jo. Paldies, Gomesas kundze. Tagad es pievērsīšos padomē un pēc tam došu vārdu komisijai. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Gomešas kundze, par jūsu pausto atbalstu. Vienošanās pati par sevi neietver pienākumu atpakaļ uzņemt trešo valstu piedarīgos, taču tajā ir noteikums ceturtajā punktā, kur puses var vienoties par atsevišķu atpakaļ uzņemšanas procesu. Gadījumā, ja pastāv pienākums atpakaļ uzņemt trešo valstu piedarīgos, paldies vārds komisijai. Pateicos priekšsādātāji, man nav daudz sakāmā. Prezidentūrai bija pilnīga taisnība, proti 34. panta 4. punkts ietver sevi atsauci uz trešo valstu piedarīgajiem un bezvalstniekiem. Mēs to saucam par iespēju jojošu klauzuli, kas uh, sniedz pusēm iespēju, ja tāda vajadzība rodas, vest sarunas par eh, pilnvērtīgu atpakaļ uzņemšanas nolīgumu, ja tāda vajadzība rodas. Bet es vēlos uzsvērt, ka 34. punkts uh, to nedara, tas attiecas tikai uz uh, pilsoņiem. Un tas ir tikai punkts, kas nav salīdzināms ar atpakaļ uzņemšanas nolīgumu, kurā ir 22 panti uh, un, un daudz citu noteikumu. Šis ir ļoti pamata pāns, kas neietver nekādas papildu klauzulas. Paldies, vai kolēģi vēlas izteikties? Tad es došu vārdu Gomešas kundzei. Vai es saprotu pareizi, ka balsojot par atpakaļ uzņemšanas vienošanos, mēs principā pagaidu kārtībā atļaujam vest sarunas par eh, šādu vienošanos attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem un bezvalstniekiem. Komisija, padome, komisija. Paldies priekšsēdētāji! 34. pānta 4. punkts, protams, nav daļa no padomas lēmumu, kas ir daļa, kas ir jūs priekšā šodien, taču tas ir vispārējais standarta punkts, kas parasti tiek iekļauts šāda tipa nolīgumos, un tajā ir norādīts, ka puses nākotnē piekrīt vēst sarunas, ja tas ir nepieciešams par pilnvērtīgu atpakaļ uzņemšanas nolīgumu, kas ietvertu sevī arī trešo valstu piedarīgos un bezvalstniekus. Un tas dokuments jau būtu pilnvērtīgs atpakaļ uzņemšanas eh, nolīgums savu aptvērumu ziņā, proti puses ar šo pāntu pauž gatavību vest sarunas nākotnē. Paldies, vai jums joprojām ir jautājums, Gomešs kundze? Eh, nē, es tikai saprotu, ka par šādu nolīgumu tiks runāts, tas noteikti atgriezīsies parlamentā. Un eh, saņēmusi šādu skaidrojumu, es varu teikt, ka es varu rekomendēt uh, apstiprināt uh, šo ietvaru, kas ir paredzēts uh, pašreizējā nolīgumā. Paldies, Gomešas kundze! Mēs pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Šoreiz uh, referenti ir Renāta Vēbera, un tas ir cits atpakaļ uzņemšanas dokuments - sadarbības līgums starp uh, Eiropas Savienību un Centrāla Amerikas valstīm. Uh, Šajā kontekstā Lība komiteja tika aicināts paust savu nostāju par 49. pānta trešo punktu sadarbības līgumā. Tur ir runa par sadarbību migrācijas jomā un specifiskāk par atpakaļ uzņemšanas procedūru. Šis lūgums sniegt atzinumu ir ļoti ierobežots laika ziņā, par to ir paredzēts balsot plenārsēdē janvāri, un ņemot vērā uh, šo laika periodu starp parlamentu pirmajām konsultācijām, proti 2003. gada decembrī, un uh, lūgums sniegt atzinumu tagad desmit gadus vēlāk ir jautājums, kuriem ir jāatbild. Tāpēc es lūkšu padomēju paskaidrot situāciju un izklāstīt kopējo procesu. Tālāk uh, ir jāsniedz paskaidrojums par kompetenci sadalījumu starp uh, Libe, kas sniedza konsultāciju par 49.3, un Afet, kas bija atbildīga par pārējām dokumenta daļām. Kādas būtu juridiskās sekas šādam kompetenci sadalījumam? Un kāpēc ar Lībe notika apspriešanās tikai par atpakaļ uzņemšanas jautājumu un nevis arī par 48. pāntu, kas attiecas uz līdzekļu atmazgāšanu, vai 49. pantu migrāciju. Referenti ir Vēbers kundze, es vispirms došu vārdu viņai, un pēc tam lūkšu izteikties padomēji ārējās darbības dienestam un komisijai. Vēbers kundze, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Patiešām šis ir līgums, kas ir bijis uz institūciju galdu pēdējos desmit gadus. Nu, tik tālu par uh, to, cik ātri vienošanās tiek panāktas. Un, protams, ka tā ir starptautiska vienošanās un starptautisku Un uh, starptautisku nolīgumu gadījumā ir nepieciešams zināms laiks, un tas ir saprotams. Nu, jautājums ir, vai šis nolīgums stāsies spēkā mana mūža laikā. Es ceru, bet, ja mēs būsim godīgi, man ir zināmas bažas par to. Es biju ēna referente Afet komitejā par šo vienošanos, un es sniedzu savu apstiprinājumu izstrādājumajam ziņojumam, proti atbalstīju līguma noslēgšanu Lība komitejā, kā jau jūs norādījāt, mēs strādājam tikai ar atpakaļ uzņemšanas daļu, tikai ar šo konkrēto pantu, kas attiecas uz atpakaļ uzņemšanu kā apusēju pienākumu Eiropas Savienībai un Centrāla Amerikas valstīm. Es vēlētos uzklausīt padomis un komisijas nostāju par to, kā viņu prāt mums vajadzētu rīkoties šajā jautājumā, un kā viņu prāt šī nolīguma noslēgšana un šīs konkrētās eh, daļas eh, par atpakaļ uzņemšanu iekļaušana Cik tā ir īstenojama un kāds būtu iespējamais grafiks, eh, domājot par vīzu režīmu atvieglošanu ar konkrētajām valstīm? Paldies Vēbers kundzei. Tālāk es došu vārdu padomēji. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Vēlreiz vēlos pateikties eh, par to, ka iekļāvāt darba kārtībā arī šo nolīgumu. Kā jau jūs redzat, ir bijis vajadzīgs zināms laiks, lai nonāktu tajā punktā, kurā mēs esam šobrīd. Tik ilgs laiks bija vajadzīgs, jo parlaments jau ir paudis uh, savu atbalstu šim dokumentam. Taču padome nolēma sadalīt procedūru divās daļās, līdzīgi kā Indonēzijas eh, nolīguma gadījumā. Uh, un tāpēc eh, saskaņā ar procedūru parlaments atkal tiek lūgts sniegt savu eh, piekrišanu nolīgumam. Runājot par šo kompetenci sadalījumu, kā jau es skaidroju agrāk, tas ir tāpēc, ka atpakaļ uzņemšanas pienākumam juridiskais pamats ir cits pants nolīgumā par Eiropas Savienības darbību, Tātad tas balstās uz citiem juridiskajiem noteikumiem. Un savukārt citas uh, šī nolīguma daļas vairāk piederas tieslietu un iekšlietu jomai. Tikai atpakaļ uzņemšanas daļa ietver sevi juridiskus pienākumus, kas tiek uzlikti pusēm. Uh, Līdz ar to arī pieņemšanas procedūras atšķiras, bet es vēlētos uzsvērt, ka tas nekā neietekmē parlamentu tiesības paust atbalstu visam nolīgumam kopumā. Ja es drīkstu, es vēlētos dot vārdu mūsu juridiskajam dienestam, kas varētu labāk paskaidrot tehniskās nianses. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Paskaidrojums pāris vārdos par uh, šo kompetenci sadalījumu. Pirmkārt, padomu uzskata, ka ir jārunā nevis tikai par pašu nolīgumu tekstu, bet arī par lēmumu tekstiem. un eh, ir jāsniedz eh, paskaidrojumi par eh, nolīguma sadalījumu. Patiešām nolīgumā ir klauzula par atpakaļ uzņemšanu, un pārējie tā punkti attiecas uz tiešlietām un iekšlietām, un pārējos pantos nav konkrētu uh, tiesisko pienākumu, tā ir tikai apņemšanās virzīt politisku dialogu un veidot sadarbību. Uh, legal... Un tā kā ir šī viena klauzula, kurā ir iekļauti konkrēti juridiskie pienākumi, mums vajag atsaukties uz uh, attiecīgo nolīgumu, kas ietver sevi juridisko pamatu. Tas ir 79. Uh, punkta tre, panta trešais punkts, kas ietver sevī noteikums par atpakaļ uzņemšanu. Un šis eh, pāns ir daļa no līguma par Eiropas Savienības darbību un iedarbina protokolus 21 un 22, kas paredz tiesības trim dalību valstīm apvienotajai karalistei, Irijai un Dānijai nepiedalīties pasākumos, starptautiskos nolīgumos, padomes eh, lēmumos. Tas nozīmē, ka atpakaļ uzņemšanas eh, klauzulas gadījumā šajā Indonēzijas nolīgumā vai nolīgumā ar Centrāla Amerikas valstīm attiecīgās valstis nepiedalās padomas lēmumā, bet tās savukārt piedalās lemšanā par citām dokumenta daļām. Līdz ar to padomis sastāvs atšķirsies lemšanā par atpakaļ uzņemšanas punktu un lemšanā par pārējo dokumentu. Taču, ja mēs paraugāmies uz abu lēmumu apsvērumu daļām, Tie norāda, ka abi lēmumi ir jāpieņem paralēli. Tātad ir saikne starp šiem abiem lēmumiem. Padomas nostāja ir tāda, ka Nolīguma sadalīšana divos lēmumos ir svarīga, lai nodrošinātu atbilstību 21. un 22. protokolam, kas ir Eiropas Savienības primāro tiesību daļa. Paldies! Un tālāk vārds ārējās darbības dienesta pārstāvim. Es neredzu pārstāvu, nē, redzu gan. Uh, Mani ir Kenneth Bell. Uh, Labdien! Tad es pārstāvu nodaļu attiecībām ar Centrālu Ameriku un Meksiku. Un pirmkārt, ļoti žēl, ka šis eh, svarīgais līgums ir aizņēmis jau desmit gadus. No vienas puses ir bijušas vēl arī sarunas par asociācijas līgumu, bet es gribētu lūgt uh, vēlreiz eh, tagad pēc desmit gadiem eh, skatīt šo jautājumu. Tātad priekšsēdētājs Barozu piedalījās eh, samitā sestdien un valstu vadītāji, Centrālamerikas valstu vadītāji atkal aicināja šo desmit gadu veco līgumu virzīt uz priekšu, un Pēc ilgām ratifikācijām un juridiskām diskusijām mēs skatām šo jautājumu vēlreiz, tātad es jums to iesaku. Un tātad arī e, jums ir iespēja kontaktēties ar Panamas vēstnieci kā pagaidu priekšsēdētāju šai Centrālamerikas grupai. Paldies, komisija! Paldies! Līdzīgi kā par Indonēziju, šeit ir atkal šīs atpakaļ uzņemšanas noteikums, kas ir iekļauts e, līgumā. Saturs ir ļoti ierobežots. Un šeit tiek apskatīta pašu valsts piederīgo atpakaļ uzņemšana ka tiem ir jātiek uzņemtiem atpakaļ bez tālākām formalitātēm. Un e, šīm personām ir jābūt attiecīgiem identifikācijas dokumentiem un līgumslēdzēju pusēm ir abusējis šīs saistības, un ir arī tāda pati e, klauzula, kas dod iespēju Eh, tālāk vēl pilnveidot šo atpakaļ uzņemšanas līgumu, attiecinot arī uz trešo valstu piedarīgajiem un bezvalstniekiem. Un jā, Savienība eh, nolēms rīkot šādas sarunas par atpakaļ uzņemšanas līgumu ar šīm valstīm, tad tiks ievērotas parastās procedūras un eh, līgums tiks iesniegts parlamentam apstiprināšanai. Paldies! Vai vēl kāds vēlas runāt? Ja nē, tad vārds Vēberis kundzei. Paldies! Es augsti eh, vērtēju visus eh, uzstāšanās un no parlamenta es gribētu no parlamenta puses teikties atbalstu šo līgumu Lai gan es saprotu šīs tehniskās grūtības un arī tās ir eh, svarīgas, bet es nezinu, kā es paskaidrošu kolēģiem Centrāla Amerikā, ka šis līgums, par ko ir bijušas sarunas uz desmit gadu garumā, tagad atkal tiek skatīts jo mums tagad ir vēl viens asociācijas līgums, bet tas attiecas tikai par tirdzniecību. Un kad šis līgums stāsies spēkā un asociācijas līgumu jau apstiprinās visas dalība valstis, tad atpakaļ uzņemšanas līgums būs saistīts ar šo asociācijas līgumu. Tas ir ļoti eh, sarežģīts jautājums, bet vispār mums vajadzētu nopietnāk izturēties pret savu darbu, ja mēs gribam, lai ar mums rēķinātos. Jā, mums ir 28 dalība valstis, bet Eh, savienība eh, vēlas, eh, lai tai būtu kāda loma starptautiskā mērogā, tā tad ir jābūt, ir pilnīgi nepieciešams izmaiņas dalību valstu nostājā. Paldies! Ja nav komentāru, tad es slēgšu šo darba kārtības punktu un pāriešu pie 12. Tā kā referents ir jau klāt, tad mēs varam eh, turpināt. Tātad Eiropas apcietināšanas ordera pārskatīšana. Eh, Baronese eh, Sāra Lutforda ir referente. Un es tagad došu viņai vārdu un ir arī sagatavoti grozījumi e, šim ziņojumam. Tātad es vēlāk došu vārdu kolēģiem, un arī, ja komisija vēlēsies izteikties, tad būs iespēja, bet tagad vārds referentei. Paldies! Es priecājos par uh, iespēju uh, apskatīt grozījumus, pavisam 150, arī daži mani grozījumi, daudzi no tiem parāda, ka līdz referentiem ir diezgan liela vienprātība, un Es gribētu uzsvērt, ka sadarbība ir bijusi ļoti ražīga darbā pie šī dokumenta, un visi kolēģi ir e, aktīvi strādājuši. Es gribētu šeit uzsvērt dažus svarīgākos jautājumus. E, pirmkārt, likumdošanas aktu e, tīps Tātad šī ir likumdošanas e, pašiniciatīva. Mēs aicinām komisiju ieteikt veidot attiecīgu likumdošanu. Jautājums ir, vai to darīt horizontālos pasākumos vai arī ar pamatlēmuma palīdzību. Arī kolēģi ir sagatavojuši grozījumus e, attiecībā uz e, pamatlēmumu. Nu, manas bažas ir tādas, ka mēs šeit riskējam atkal sākt visu diskusiju no sākuma un tad nezinām, kas, e, ar ko tad šī diskusija beigsies. Katra dalība valsts pārskatīs savus noteikumus un Tā tad eh, varētu būt, ka mēs nevis apskatām aresta orderi, bet eh, sākam pārskatīt savstarpējās atzīšanas sistēmu. Tā tad eh, es iekļauju horizontālo pasākumu savā ziņojumā, kur ir paredzēts konsultācijas mehānisms un visvajadzīgie instrumenti, jo daudzas uh, problēmas nav raksturīgas tikai apcietināšanas orderim, bet uh, arī citiem instrumentiem. Un šeit ir arī jautājums, uh, kā mēs veidojam kriminālu tiesību sistēmu. Tā tad ir ļoti daudz mm, izmeklēšanas un prokuratūras pasākumi, kas uzlabo eh, cīņu pret pārobežu noziedzību, bet mums nav pietiekami daudz darīts, lai uzlabotu juridiskās garantijas un nostiprinātu pamatiesības. Tātad eh, šeit ir vajadzīgs eh, nodrošināt tiesības un arī panākt, lai šis mehānisms darbotos. Eh, zaļo grupas pārstāvi grozījumi bija eh, ļoti liederīgi, tātad es ieteiktu aicināt horizontālo pieeju attiecināt uz visiem savstarpējās atzīšanas instrumentiem, bet, ja tas būs nepietiekams vai neiespējams, tad lūksim šo pamatlēmumu pašu mainīt. Tātad mēģināsim horizontālā veidā, bet neizslēdzam arī otru iespēju. Es ceru, ka līdz referenti piekritīs eh, šādas formulas pieņemšanai. Tātad otrais jautājums ir proporcionalitāte Un e, šeit ir jautājums par proporcionalitātes pārbaudi izdevēju valstī un ir nepieciešams e, novērtēt, e, kādā veidā ir tiek izdots apcietinājuma rīkojums katrā gadījumā. Tātad kolēģi ir veidojuši grozījumus eh, eh, attiecībā uz eh, perso, aizturētās personas tiesībām, uz privāto un ģimenes dzīvi. Un ir arī jāņem vērā, kādi citi mehānismi ir tiesības, tiesība aizsardzības iestāžu rīcībā Daži kolēģi iesaka divreiz pārbaudīt šo atbilstību, tātad, lai izpildītāji valstī būtu e, iespēja atteikt, pamatojoties uz samērīgumu. Es uzskatu, ka šeit ir risks, ka e, šī sistēma varētu varbūt eh, aiziet pārāk tālu, bet ja savstarpējās atzīšanās instruments eh, darbojas, tad šeit ir jautājums par pamatiesību ievērošanu. Tātad es iesaku pārbaudīt samērīgumu izdevēju valstī, tad konsultēties izdevēja iestādēm būtu iespēja apmainīties ar informāciju un konsultēties pirms eh, ordera izpildes, un tad būtu arī eh, jāpārbauda, vai netiek apdraudētas pamatiesības un vai tad nav pamatā teikumam. Un nesen padome un parlaments vienojās par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu kas arī šeit ir jāņem vērā. Un eh, es domāju, ka šī eh, samērīguma pārbaude, eh, konsultācijas un pamatiesību ievērošana ir pamati šim apcietināšanas orderim. Un es ceru, ka tādā veidā mēs varēsim arī turpināt strādāt. Es gribēju uh, Eh, minēt eh, vienu problēmu, eh, ka cilvēki tiek apcietināti pirms lieta ir gatava tiesai. Ir šeit sarežģīta situācija. Un es negribu skatīt visus faktorus šeit, bet tiešām ir tāda problēma ļoti bieži eh, cilvēki ilgu laiku pavada pirms tiesas eh, izolatorā. Eh, ir arī ieteikti grozījumi, kā varētu būt atteikums pamatojoties uz to, ka lieta nav gatava. Es piekrītu, ka gatavība tiesai ir svarīgs faktors, un es domāju, ka šeit gan būtu jāpārliecinās, eh, kā vispirms ir beigti visi pārējie iespējamie pasākumi, un tikai tad varētu domāt par atteikumu. Es e, ceru, ka tātad būs e, izmeklēšanas pasākumi, apmaiņa ar pierādījumiem un um, būs arī konsultāciju mehānisms, kas ļaus pārliecināties, vai lieta ir gatava tiesai. Tātad Mēs šeit gribam, lai tiktu ņemts vērā arī izmeklēšanas rīkojums un um, arī būtu vajadzīgas konsultācijas, lai noskaidrotu, cik tuvu lieta ir tiesai. Protams, valstu likumi ļoti atšķiras, bet eh, pamat eh, frāze ir eh, tāda, ka nodošana notiek eh, tāpēc, lai personu nodotu krimināla vajāšanai, nevis tāpēc, lai viņš pavadītu, eh, lai šis arestētais pavadītu laiku cietumā, bet eh, lai um, šī lieta pret viņu tiktu skatīta tiesā. Un tādam būtu jābūt mērķim un ja izpildītāja iestāde nav apmierināta, tad ir jautājums par pamatiesībām, kā pamatu atteikumam. Es gribētu šeit domāt par vispārīgo kārtību, nevis par detaļām, kas var vēl visu sarežģīt. Es jau minēju pirms tiesas eh, aizturēšanu, ka šeit ir jāņem vērā, lai nebūtu pārmērīgs eh, laiks pavadīts eh, pirms tiesas aizturēšanā, jo šādi gadījumi mazina savstarpējo uzticību un pat var novest līdz atteikumiem izpildīt šo apcietināšanas orderi. Eh, mēs gribētu aicināt eh, komisiju arī ņemt vērā šo jautājumu, jo eh, šādā veidā tiek vājināts viss mehānisms. Es arī sagatavoju dažus grozījumus attiecībā uz speciālistu apmācību. Tas ir arī ļoti svarīgi lai pārliecinātos, ka Eiropu, eh, Eiropas tiesību mehānisms strādā labākā iespējamā veidā. Es eh, ceru, ka jūs saņemsiet šos kompromisa grozījumus un es ceru, ka mēs varam tālāk virzīt uz priekšu šo jautājumu. Un Balsojums Lībe komitejā notiks 13. janvārī. Tātad mums ir daži eh, jautājumi, kur man būs jāpārliecina kolēģi, ka mana pieeja ir pareiza, bet eh, visi eh, kolēģi ir sagatavojuši ļoti liederīgus grozījumus, un es domāju, ka tādā veidā mēs arī varēsim strādāt tālāk. Thank you, Mrs. Latford. Paldies, Latfordas kundze. Sirpels kundze, Sergentīnī kundze ir lūgušas vārdu kā ēnu referentes, un arī es pati esmu ēnu referente tautas partijas vārdā. Es tikai vēlējos eh, īsumā pateikt, nedomāju, ka ir tā, kā vairākas reizes bija sacīts, ka Eiropas Savienības arestu orders ir viens no būtiskākajiem Eiropas Savienības eh, tieslietu sadarbības instrumentiem. Nē, tas ir būtisks kriminālu lietu sadarbībai, un eh, mums to vajadzētu izmantot tieši tajos gadījumos, kad ir runa par kriminālu lietām. Tas ir balstīts eh, savstarpējās atzīšanas principā, un tā kā tas ir apusējis atzīšanas instruments mums vajadzētu izvairīties apdraudēt šo apusējās atzīšanas principu, un uzklausot jūs, eh, es sapratu, ka arī jums tas ir svarīgi. Es atbalstu referentes pieeju gandrīz visos jautājumos, par kuriem nu pat tika runāts. Tāpat arī viņas bāžas par to, ka mēs riskējam atvērt Pandoras lādi. Uh, arī attiecībā uz samērīgumu pārbaudēm par to, cik ilgam vajadzētu būt pirms izmeklēšanas eh, periodam, tātad aizturēšanai. Mēs esam atvērti kompromisiem. Es atbalstu referentes pieeju šajos jautājumos. Būs, protams, daži grozījumi, kurus mēs nevarēsim pieņemt, taču kopumā Mēs radīsim labāko risinājumu un varēsim sekot līdz referentes darbam. Paldies, Sipels kundze! Thank you very much! Paldies! Pirmkārt, es gribētu pateikties referentei par to, ka viņš sniedz pārskatu par visām um, tehniskajām niansēm, par kurām mēs runājam Un, protams, ka būs grozījumi, lai uzlabotu situāciju. Es nevaru komentēt eh, visus, visas nianses, jo dažos mūsu viedokļi sakrīt, citos atšķiras, taču ir viens jautājums, kas ir centrāls diskusijai, un es neesmu droša, vai to var risināt ar horizontālu risinājumu, vai arī atverot pašu Eiropas arestu orderi, Laiks turpina ritēt, un Eiropas Savienības iedzīvotāji gaida skaidrus noteikumus. Un te ir runa par Eiropas mēroga pasākumu, Eiropas aresta orderi. Mēs diskutējam par Eiropas Savienības aresta orderu praksi, taču šīs diskusijas izriet tikai no apusējas atzīšanas. No vienas puses ir Eiropas eh, mēroga pasākums, no otras puses ir nacionālās tradīcijas, nacionālās tiesu sistēmas, un tas rada sajukumu nevien profesionāļu vidū, bet arī iedzīvotājos, neatkarīgi no tā, vai viņi ir iesaistīti kādā no pasākumiem vai nē. Jo, lai kāda arī būtu iedzīvotāja situācija, pat tad, ja viņi atbalsta Eiropas Savienību vai kritizē to, uh, Runājot par Eiropas mēroga pasākumiem, viņi vēlētos redzēt vienotus, saskaņotus standartus, un tā mums šobrīd nav. Un tas, manuprāt, ir būtiskākais visās diskusijās pār atšķirīgajiem standartiem Eiropas Savienībā. Tātad mums ir pasākums, kas ir paredzēts, lai uzlabotu un atvieglotu sadarbību tieslietu jomā, lai uzlabotu lietu izskatīšanu, taču šis instruments ir sarežģīts no procesuālo tiesību viedokļa, jo dalību valstīs atsevišķi instrumenti ir atšķirīgi. Mums ir ļoti rūpīgi jāizpēt visas detaļas jānoskaidro, vai ar to vai citu metodu būtu iespējams uzlabot situāciju, veidot kopīgus standartus, un, protams, kad runājam par Eiropas pasākumiem, standartus nevien procesu izskatīšanā, bet arī uh, aizstāvības un citus standartus, un šiem standartiem ir jābūt ļoti augstiem. Mums ir rūpīgi jāizskata šis jautājums, jo pretējā gadījumā uh, mūsu iedzīvotāji neakceptēs Eiropas pasākums, ja viss, ko mēs darām, būs balstīts uz nacionālajiem noteikumiem. Sargentīnī kundze. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pievērsties diviem jautājumiem. Pirmkārt, samērīguma pārbaudēm, kas sūta vai ir pieprasījusi sūtīt aizdomās turamo un vajadzību pēc juridisku priekšlikumu. Sāksim ar samērīgumu pārbaudēm. Es izklāstīšu piemēru, kāpēc es domāju, ka cilvēku tiesību pārbauda nav pietiekama. Iedomāsimies Nīderlandē, Amsterdamā, kas sēž uz terases, dzer kafiju un pīpē kāsīti, kas ir atļauts Amsterdamā. Pie viņa pienāk zviedru turists un saka, hei, cilvēki, nu kur tu dabūji to lietu? Amsterdams iedzīvotājs saka, Jā, trešajā ielāpa stūri, tur ir uh, coffee shop, kur tu vari iegādāties šo kāsi. Zviedri turists uh, nopērk kāsi, apsēžas blakus Amsterdamietim uz terases, palūdz kafijas tāsi un uh, uzvelk kāsi. Viņi sāk sarunu, viņi apmainās ar adresēm un uh, Zviedrs saka, dodies uz Stokholmu, brauc pie manis ciemos. Uh, Zviedrs dodas mājās, neizmet visu, ko viņš ir atvedis no Amsterdamas, viņu arestē Zviedrijā, un viņš iekrīt panikā un iedod adresi tam cilvēkam, kurš Amsterdamā uz terases iedeva viņam adresi uz attiecīgo vietu, kur marihuānu varēja iegādāties, un savukārt Zviedrija palūdz Eiropas uh, aresta orderi, uh, lai varētu aizturēt šo Nīderlandieti, kurš nav pārdevis nekādu marihuānu, bet kurš tagad tiek apsūdzēts par nelegālu vielu pārdošanu. Es domāju, ka ir vajadzīgs samērīguma izvērtējums. Zviedrijai ir labi cietumi, un te nav runa par cilvēktiesībām, bet te ir runa par samērīgumu. Un tas ir tikai viens no piemēriem. Es domāju, ka samērīguma pārbaudas ir vajadzīgas abās iesaistītajās pusēs. Kāpēc Amsterdamietis netika nosūtīts uz Stokholmu? Tāpēc, ka viņš izrādījās nemaz nebija Nīderlandiešu pilsonis, viņš bija sīrietis, kas eh, jau agrāk bija aizturēts, un eh, viņš bija sacījis, ka viņš eh, nogalinās pats sevi, ja viņš tiktu aizturēts atkal. Uh, Runājot par šī priekšlikuma būtību, es domāju, ka mums vajadzētu nākt klajā ar tekstu, kas skaidri norāda, ka vai nu mēs grozām Eiropas ārestu orderi, vai arī meklējam horizontālus pasākums, kas risina situāciju, taču gada laikā. Un es gribētu, lai šajā ziņojumā formulējums skaidri norādītu, ka Eiropas parlaments pieprasa tiesisku priekšlikumu vai nu horizontālu vai citu, bet mēs vēlamies rezultātu gada laikā, jo mēs, lai nenotiek tā, ka mēs nodarbojamies vienkārši ar kaut kādu datu apkopošanu, bet gada laikā nekas nav pavirzījies uz priekšu. Paldies! Pateicos Sargentīnī kundzei, tālāk vārds Dajonga kungam. Pateicos priekšsēdētāji. Arī es domāju, ka Referenta un ēnu referenta diskusijās ir aktualizējusi fundamentāls jautājums, jo īpaši Sipels kundze ir uh, trāpījusi desmitniekā, kad norādīja, ka vēl nepastāv atbilstoša harmonizācija ļoti būtiskiem aspektiem procedūrā. Un man jāatceras, ka komisāra Redinga vakar bija pie mums un mazliet pieminēja tiesiskās palīdzības jautājumu. Un mums vajadzētu atcerēties arī, ko viņa sacīja Eiropas arestu orderu gadījumā. Taču tiesiskā palīdzība vēl nav uh, pieņemta, Iespējams, mums vajadzētu sākt ar to strādāt, bet neviens necer, ka tas notiks šī sasaukuma laikā. Līdz ar to mūsu rīcībā ir pilnīgi atšķirīgas situācijas. Papildinot, es atkal gribētu atminēties diskusiju, kas mums bija ar komisāri Redingu par uh, ierunā, ierosināto tiesību aktu Rumānijā, kur korupcija vairs nebūtu krimināla pārkāpums. Nu, padomāsim, kas tad notiks praksē. Ja vienā dalība valstī ir korumpēta iestāde, kas uh, pieprasa āresta orderi, kas būtu jāizpilda citā dalību valstī, nu tad teoretiski mums būtu jāpriecājas, ka šis āresta orders darbojas, taču ir jāsaprot, ka pastāv milzīgas atšķirības dažādās Eiropas Savienības dalību valstīs, un mēs nav, nevaram vienkārši paļauties uz savstarpējās atzīšanas principu. Citādi mani grozījumi ļoti līdzināsies kopējiem zaļo grozījumiem, uh, bet uh, ar to atšķirību, ka mani nepārliecina šī pilnīgi horizontālā pieeja. Es vēlētos aicināt Eiropas komisiju nakt klajā ar priekšlikumiem Eiropas arestu orderim viena gada laikā un uh, tad varētu attiecīgi grozīt Eiropas arestu orderi. Mēs varētu atstāt šo diskusiju komisijas ziņā, taču jebkurā gadījumā mums ir jānāk klajā ar ļoti skaidru vēstījumu. Es nākšu klajā ar kom gaidīšu kompromisu grozījumus un arī ēnu referentu sanāksmi rītdien. Paldies, Romero Lopezes kundze. Jā, intervenīri, Lami. Paldies. Pilnīgā piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Tā patiešām eh, ir eh, tas lielais darbs, ko veikusi Latvijas kundze, bet ar to nepietiks, ja visi šie jautājumi, kas ir saistīti ar samērīgumu, ir tomēr samērā vājširdiskais pamats, un dažas valstis nebaz neuzskata noteikti lietas par noziedzīgu nodarījumu, kas savukārt citās dalību valstīs tiek uzskatīts par kriminālu nodarījumu. Šo smago kriminālu noziegumu saraksts, kas ir uh, pamatlēmumā iekļauti, izraisa pamatīgas problēmas ar precizitāti. Un ja es tagad domāju par pasākumiem, kurus iesaka Latvārdas kundze, tad es eh, priecātos, ja ar to pietiktu, bet es domāju, ka pēc gada vajadzētu būt vēl papildus novērtējumam Eiropas apcietinājuma orderiem, kas tiek eh, izsniegts, un tad vajadzētu pārbaudīt, vai ar to pietiek, jo mēs balstāmies uz šo smago kriminālu noziegumu sarakstu. Arī citās direktīvās tā ir, bet tas viss vienkārši nav pietiekami precīzi. Tādēļ es teiktu, ka mums vajadzētu padomāt, vai šīs pamatlēmums varbūt, varbūt to vajadzētu uh, mainīt, jo tajā ir pasākumi, kas gan ir nepieciešami, bet varbūt ar tiem nepietiek un uh, tie nevarēs atrisināt problēmu. Šī iemesla dēļ vienu gadu laikā mums vajadzētu vēl pārbaudīt, kas rezultātā iznāk no šiem ieteikumiem, vai patiešām ar to pietiek. Es godīgi sakot tam neticu, jo ir daudz noziedzīgu nodarījumi, kas patiešām nav salīdzināmi vai nav pārnesami. Un trīs gadi šeit eh, nebūs pietiekami. Mums varbūt eh, precīzāk un biežāk to vajadzētu pārbaudīt. Uh, neizvairoties no tādām neskaidrām, nevēlamām situācijām. Nu labi, tas ir pirmais solis, tas ir labi, un ir arī daži piesācies pasākumi, kas, eh, pateicoties Latvārdas kundzes darbam, noteikti ir solis pareizajā virsienā. Bet es domāju, ka tas vēl nav pietiekami tālējoši. Es domāju, ka pamatlēmums ir jāmaina, lai mēs ļoti skaidri varētu pielāgoties tādam izdošanas veidam, kas patiešām atbilstu taisniegumam un jurisprudencei. Es došu vārdu komisijai, vai jūs vēlaties izteikties? Nē. Labi, tad es atkal došu vārdu Latvārdas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Īstenībā būtu jauki, ja komisija izteiktos. Es eh, neuzdevu jautājumu Redingas kundzei komitejā vakar. Uh, par to, vai šī ziņojuma kontekstā viņai ir uh, kāda informācija, vai komisija būtu gatava ierosināt horizontālu pasākumu. Tas ir, es uzdevu šo jautājumu, bet es nesaņēmu nekādu atbildi. Varbūt viņai nebija iespējas atbildēt uz katru specifisko jautājumu. Taču jebkurā gadījumā mēs pieprasīsim komisijai atbildi, uh, un pastāv ietver nolīgums starp komisiju un parlamentu, kas reglamentē noteikums, kā ir jārēģē uz uh, parlamenta iniciatīvas ziņojumiem pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, un es ierosinu arī iestrādāt ziņojumās Argentīnī kundzes priekšlikumu, proti pieprasīt komisijai gada laikā pēc šīs rezolūcijas pieņemšanas nakt klajā ar uh, tiesiskiem priekšlikumiem, likumdošanas priekšlikumiem attiecībā uz šo ziņojumu. Un es atbalstu konkrētu termiņa noteikšanu. Ja šo ziņojumu pieņems, un es ceru, ka tā notiks, eh, tas droši vien jau būs nākamajā parlamenta sasaukumā, kurā cerams būšu arī es, mēs būsim tikuši komisijai pie kakla, un mēs varēsim teikt, jūs uzņēmāties pienākumu reaģēt uz šo ziņojumu un izstrādāt likumdošanas priekšlikums gada laikā, un mēs gribētu izmantot tos uzklausīšanā ar to personu, lai kas arī atbildētu par pamattiesībām un uh, tieslietām šajā komisijā. Jo mēs neizstrādājam šo ziņojumu, tāpēc, ka mums uh, sagādā prieku to izstrādāt. Mēs to daram tāpēc, lai sagaidītu konkrētu atbildi. Mēs pievērsīsim skatienus komisijai, lai tā nāk klajā ar saviem priekšlikumiem, jo mēs būsim izdarījuši to, ko mēs varējām savu iespēju robežās, proti izdarījuši spiedienu uz komisiju, lai tā nāk klajā ar likumdošanas priekšlikumiem. Mēs esam viensprāts ar visām politiskajām grupām, ka tā ir sarežģīta un uh, steidzama problēma, proti, ka Eiropas aresta ordera darbības pamatprincipi būtībā nesagrauj pašu aresta orderu. Ir jāvienojas par taktikām. Taču ir spēki, kas vēlas iznīcināt šo Eiropas aresta orderu. Un ja vien mēs uh, neīstenosim atbilstošas reformas un nevarēsim parādīt, ka ka mēs iestājamies par šo orderu, mums radīsies aizvien pieaugoša problēma. Sipels kundze pieminēja problēmu saistībā ar savstarpēju atzīšanu. Un eh, nacionālajiem noteikumiem. Diskusija par šo jautājumu turpinās, tiek mēģināts rast līdzsvaru starp eh, zināmu harmonizācijas pakāpi un minimāliem standartiem, lai dalību valstu kriminālu kodeks atbilstu līdzvērtīgiem standartiem, bet vienlaikus nevaldītu viens uh, vienots Eiropas krimināla kodeks, kas nebūtu nesasniedzams, nedz arī vēlams. Mums ir jānodrošina tas, ka sistēmas ir savstarpēji savietojamas, un tajās uh, tiek ņemts vērā gan godīgums, gan efektivitāte. Mēs esam likuši to uzsvaru, un Sipels kundze uh, arī piedalās darbā. Viņa atbild par vienu no procesuālajiem pasākumiem, Antonesko kundze par uh, otru procesuālo pasākumu un es par trešo. Un darbs uh, notiek jau desmit gadus, un uh, tas notiek desmit gadus par vēlu no mūsu skatpunkta, taču progress beidzot tiek panākts. Un es domāju, mums to vajadzētu atzīt un atbalstīt. Sargentīnī kundze atkal izklāstīja savu nostāju, un viņa tam arī sniedza ļoti dzīvu ilustrāciju, proti ir jāveic samērīguma pārbauda izpildošajā valstī, bet es izvairītos no pārmērīgas novirzīšanās no savstarpējās atzīšanas principa, Jā, tā varētu būt, ka virzoties uz individuālo tiesību stiprināšanu starp Eiropas, caur Eiropas Savienības procesuālajām tiesībām, mazāks uzsvers tiks likts uz fundamentālajām tiesībām un atteikumu pamatu, taču es domāju, ka ir iespējams uztvēr, ietvērt samērīgumu, uh, jo vajadzība pēc samērīguma ir dziļi iestrādāt cilvēku tiesību instrumentos, pat tad, ja tā nav tieši un nepārprotam izteikta. Es ceru, ka mēs gūsim atbalstu šai 3,5 pakotnei. Samērīgums konsultācija mehānisms saskaņā ar kuru orderu izdevēja valstī ir jāatbild uz izpildītāju valsts jautājumiem Un to starp arī pasākumam ir jābūt eh, būtiskam un eh, valstīm ir jābūt gatavām tiesvedībai. Jāteic, manā valstī, apvienotajā karalistē, mēs nodarbojamies ar likumdošanas darbu kopš 2003. gada šajā jomā, un mana partija partija, ar kur nacionālajā līmenī mēs šobrīd esam koalīcijā, lēmām, lai tiesnešiem būtu pilnvaras atteikt izdošanu, ja kādas personas uh, tiesības tiktu pārkāptas. Viens no iemesliem, kāpēc uh, šie jautājumi ir tik centrāli šajā ziņojumā ir iedrošināt nacionālos tiesnešus gadījumā, ja pārējie resursi ir izsmelti, būt gana drosmīgiem un rīkoties. Šādai iespējai ir jābūt. Un es domāju, ka trešais pīlārs sistēmā varētu sevi ietvērt samērīgumu. Priekšstādātāji, man ir prieks par jūsu atbalstu tam, ko es esmu teikusi, taču gribu uzsvērt, ka es neizjūtu fundamentāls pretruns ne ar vienu no referentiem, bet mums ir jālem par precīzu formulējumu, par kādu mēs varam vienoties, un es ceru, ka līdz pusdienu laikam es varēšu izplatīt savus priekšlikumus kompromisiem, par kuriem mēs runāsim rītdien. Būtu labi, ja mēs varētu vienoties vismaz par lielāko daļu no šiem kompromisiem, lai dabūtu salīdzinoši vienkāršu ceļu uz balsojumu 13. janvārī taču es negaidu pārāk daudz. Es zinu, ka ir jautājumi, kuros es nevarēšu līdz galam pārliecināt kolēģis, taču es ceru gūt vismaz vairākumu atbalstu. Paldies Latfordas kundzei! Kā jau jūs sacījāt, balsojums notiks 13. janvārī, notiks uh, ārkārtas uh, sanāksme Strasbūrā, un Ēnu referentiem rītdien būs iespēja rast labu kompromisu. Paldies visiem kolēģiem par sadarbību. Mūsu rīcībā ir vēl mazliet laika līdz balsojumam, kura sākums ir paredzēts 10.45, līdz ar to man nāksies uh, izsludināt pārtraukumu, jo mums ir jāsagaida kolēģi, kas ierodas uz balsošanu. Turpināsim mūsu darbu 10.45. Hello everybody. Labdien! Turpināsim komitejas eh, sēdi, tātad balsojumi eh, ir nākamais punkts un pirmais balsojums ir eh, valūtu aizsardzība pret viltošanu ar uh, Eh, krimināla likuma palīdzību. Makintērs kundze, jūs vēlaties kaut ko teikt? Paldies! Es gribētu pateikties visiem līdzreferentiem par sadarbību un es ceru, ka mēs varēsim eh, turpināt. Eh, un nākamajā gadā tiksim līdz trialogam. Paldies! Tātad pāriem pie balsošanas. 34. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. 35. atsaukts, 36. pār, pret, jāpārbauda. Tātad 36. sākam balsot. The vote is closed. Nav? Vote is closed. Beidzam balsot. 28 pār 16 pret pieņemts. 8. kompromiss par pret atturas pieņemts. 38. pār pret pārbaudīsim jo ne visi ceļ rokas. 38. sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Tā tad eh, pieņemts, bet lūdzu celiet rokas. 39. pār pret atturas pieņemts, 40. pār pret atturas pieņemts, Piektais kompromiss pār, pret, pārbaudīsim, piektais kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. 27 pār 19 pret pieņemts. Tālāk akon 5, ekon 5 pār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 atturas pieņemts, 44. pār. Tas ir tāds pats kā 3. un 45. Tātad 45. un 44. pār pret atturas pieņemts, 46. pār atkrīt 46. Tātad 7. kompromiss pār pret atturas pieņemts.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 pieņemts, 55. pār pret atturas pieņemts, 56. pār pret atturas pieņemts, 6. pār pret atturas pieņemts, 57. pār pret atturas pieņemts, ekon 12 pār pret atturas pieņemts, ekon 13 par pret atturas pieņemts, ekon 14 par pret atturas pieņemts. Par apsvērumiem 7. par pret atturas pieņemts, 8. par pret atturas pieņemts. 11. pār pret atturas pieņemts. 12. pār pret pārbaudīsim 12. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pār 23 pret pieņemts.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 Ekon viens eh, par, pret, atturas, noraidīts, 13. par, pret, atturas, pieņemts, Ekon 12, pa, Ekon 2 par, pret, atturas, pieņemts, 14. par, pret, atturas, pieņemts, 15. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25 pār 22 pret pieņemts. 15 pār pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss pār pret atturas pieņemts. Ekon 3 pār pret pret atturas noraidīts. 19. par pret atturas pieņemts. 20. un 21. ir vienādi par. Tātad 20. atkrīt, otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 32. par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss ar 1 un 33 grozījumu par pret atturas pieņemts. Un tagad balsojam par tekstu, kāds tas ir tagad. Ar grozījumiem balsosim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 46 pār 2 atturas. Un tagad par eh, sarunu sākumu ar padomi. Sākam balsot. Šeit vajag 31 balsi par. Beidzam balsot. 46 par, nav neviens pret, divi atturas, apsveicu referenti. Tātad Nākamais ziņojums - Eiropas eh, darbības plāns pret homofobiju un seksuālās orientācijas diskrimināciju. Vārds referentei. Paldies. Es gribētu pateikties visiem līdzreferentiem par sadarbību. Groups, but... Šis jautājums nevienā grupā nav viegls, bet es domāju, ka mums ir laba sadarbība bijusi, un arī mēs esam sasnieguši labus kompromisus, tātad es gribētu pateikties visiem līdzreferentiem un grupām, kas atbalsta šo e, ziņojumu. Es arī gribētu um, šeit e, runāt par sieviešu tiesību komisijas grozījumiem. Vairums šo grozījumu jau ir eh, apskatīti tekstā, kāds mums ir, bet ir divi vai trīs eh, grozījumi, ar ko šeit ir jāpapildina. Es ceru uz tālāku sadarbību. Paldies, sākam balsot piektais grozījums par pret pārbaudīsim piektais, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Tātad 22 pār 25 pret 1 atturas noraidīts. Sestais grozījums pār pret atturas pieņemts. Septītais pār pret atturas pieņemts. Astotais pār pret atturas pieņemts. Devītais pār pret atturas pieņemts pieņemts, desmitais par pret atturas pieņemts, sestais priekšlikums par pret atturas pieņemts, vienpadsmitais par pret atturas pieņemts, divpadsmitais par pret atturas pieņemts, trīspadsmitais par pret atturas pieņemts, Septītais atkrīt, 14. pār. Pret atturas pieņemts, 15. pār. Pret atturas pieņemts, 9. Pa, atkrīt, 16. pār. Pret atturas pieņemts, 17. pār pret atturas pieņemts, 18. pār pret atturas pieņemts, 19. pār pret atturas pieņemts, 20. pār pret atturas pieņemts, 21. pār pret atturas pieņemts, atturas pieņemts. 22. pār pret atturas pieņemts. 8. priekšlikums pār pret Tātad 8. pār pret atturas noraidīts, 16. par pret atturas noraidīts, 23. par pret atturas pieņemts, 24. par pret atturas pieņemts, 25. par pret atturas pieņemts, U, tātad 26. Jūs gribat pārbaudīt 25. pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. 31 favor, 13 again. 31 pār 13 pret, 3 atturas pieņēmts. Tagad pāriesim pie 26. grozījuma pār pret atturas pieņēmts. Ceturtais priekšlikums par pret atturas pārbaudīsim. Ceturtais priekšlikums balsojam elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. 24 pār 22 pret 1 atturas pieņemts. 27. pār pret āturas pieņemts, 28. pār pret āturas pieņemts, 29. pār pret āturas pieņemts, 30. pār pret āturas pieņemts, 15. pār pret āturas noraidīts, 31. pār pret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 36. pār pret atturas pieņemts, 37. pār pret atturas pieņemts, 38. pār pret atturas pieņemts, 39. pār pret atturas pieņemts, 40. pār pret atturas pieņemts, 41. pār pret pret atturas pieņemts. 42. par pret pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 42. I close the vote. Beidzam balsot, tātad 22 pār 24 pret, noraidīts, 43 pār pret, atturas pieņemts, 44. pār pret atturas pieņemts, 45. pār pret atturas pieņemts, 1. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 1. pār pret atturas pieņemts, 2. pār pret atturas pieņemts, 3 pār pret atturas pieņemts. Ceturtais pār pret atturas pieņemts. A priešlikums pār pret atturas noraidīts. B priešlikums atkrīt tad balsojam par tekstu ar izmaiņām, balsojam elektroniski, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 40 pār 2 pret 6 atturas. Apsveicu referentu. Next item on the agenda. Actually, Nākamais jautājums un pēdējais balsojums par iesaldēšanu noziedzīgo uh, noziegumu izdarīšanas līdzekļu e, iesaldēšana un konfiskācija. Vārds referentei. Paldies, ļoti īsi. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem, koreferentiem par e, darbu un par padomiem, ko e, es saņēmu. Un arī Lietuvas prezidentūra bija ļoti liederīga Es personiski nesasniedzu visus savus mērķus, bet ir tomēr virzība uz priekšu. Tātad šeit mums ir teksts, par ko ir vispārēja vienošanās. Paldies! Tātad eh, balsojam par tekstu, kāds tas ir. Sākam balsot elektroniski. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 44 pār, 1 pret, 1 atturas, apsveicu referenti. Un ehm, tātad tagad, tā kā visi pārējie punkti ir jāatliek, tad turpināsim darbu trijos pēcpusdienā ar Lietuvas prezidentūru. Paldies!